Dear President, Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Labrīt, dārgie kolēģi un kolēģis. Šodienas sēde atvērta sākumā paziņojums. Atbildīgojas atbildīgā komiteja izteica piecas grozījumus. Uh, saskaņā ar 216.4. punktu grozījums. Šie grozījumi tekstos būs pieņemti, ja 24 stundā 40 deputāti neiesniegs citus priekšlikumus. Šos tekstus atradīsiet vietnēs Jans Direkt un tie tiks publicēti arī šīs sēdes protokolā. Nākošais starpkārtības jautājums ir kopīgās debatas tiesiskums. Tie būs Berlingera kunga ziņojums un Klaisa kunga ziņojums programma tiesiskums laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam un Guns kungas ziņojums programma tiesības un pilsonība laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Pirmais uzstāsies Berlingera kungs referents 4 minūtes lūdzu. Prezidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Regula, ko pieņemam šodien, skar septiņu gadu programmu